Līdz ar to šīs debatas varam uh, pasludināt par pabeigtām, izbeigt, uh, un tad nākamais ir uh, jautājums, uz kuru jāatbild mutiski Eiropas komisijai par ēst tārāt rūpniecību un dod vārdā Mālijai Sartori kundzei. Kas ir autori, lūdzu? Grāce, prezidente. Paldies, priekšēdētāji. Es domāju, ka Mēs šodien parlamentā esam veikuši debates par uh, rūpniecību, izaugsmi, nodarbinātību, un komisārs atgādināja, ka mēs šo priekšpusdienu uzsākām debates ar komisāru Tajāni, ar komisāru Andoru. Tad bija arī plašas diskusijas arī par enerģētiku. Šodien mēs runājām arī par problēmām autoražošanā, un tagad mēs turpinām ar mutisku jautājumu, ko ir uzdevusi ITRE komiteja un par ko mēs šovakar runāsim. Mēs esam saņēmuši arī apstiprinājumu, ka decembrī būs rezolūcijas priekšlikums par šo punktu, un uh, vakar sanāksmes sākumā mēs arī par to balsojām, un uh, tas viss kalpo tam, ka Eiropa šajā jautājumā ļoti aktīvi iesaistās. Jautājums par tērauda rūpniecību Eiropas Savienībā. Tur ir iesaistīta vairākas ražošanas jomas. Tur ir tērauds un uh, citi tērauda ražojumi un arī citas ražošanas nozares, kas izmanto tērauda ražojumus, tīpaši automašīnu ražošana bet arī dažādas inženieru nozares, arī celtniecība, kas izmanto tērauda konstrukcijas, caurules, arī kuģu būves uzņēmumi un ķīmijas uzņēmumi un daudz citi. Tērauda rūpniecībai ir jābūt konkurētspējīgai. Tas ir ļoti būtiski Eiropai. Kopš 2000. gada Eiropas Savienība ir uh, atkāpusies un atdevusi pirmo vietu pasaulē Ķīnai un Eiropas Savienība ir pieņēmusi lēmumu ļoti daudz iekūtīt vidas jautājumos. Mēs noteikti to arī atbalstām, bet tas ir novedis pie tā, ka izmaksas šajā sektorā ir pieaugušas un ir pieaugušas arī izēvēju cenas. Tās ir arvien augstākas cenas, kas ir šajā ražošanas jomā. Uh, Un uh, tas uh, maksā uh, daudz reiz vairāk nekā uh, ASV vai citās uh, valstīs, un uh, dažās dalību valstīs ar to ir vēl saistīts papildus izmaksas. Tērauda ražošanā ir uh, 46 šāda ražotnes līdz 2011. gadam ir samazinājies šis skaits 16% nodarbinātībā. Šodien ir. Uh, 3600 vienību, tas e, šie skaitļi nav, ne, nedveš nekādu pārliecību. Arī 2012. gadā skaitļi pasliktinās, tas izraisa bažas un patiešām samazinās šie skaitļi, samazinās e, rūpniecība. Un arī tajās ražotnēs, kas ir tieši saistītas ar e, tērautu ražošanu. 3,2% ir samazinājušies arī citās sektoros un pieaug nemitīgi imports no citām valstīm un uh, administratīvā slodze Eiropas ražotājiem ir ārkārtīgi liela. Tas izraisa vēl papildus izmaksas, kas mūsu iegūdījumu kapacitātes vēl vairāk ierobežo. Pētniecībā un inovācijai uh, arī netiek dots pietiekami daudz, un bieži vien ražotnes tiek pārcelts uz citām valstīm. Mums ir jāuzdod jautājums, kāda ir jaunā stratēģija rūpniecības politikai, kuru komisija pirms kādu laiku ir pieņēmusi. Uh, varbūt, ka vajadzētu veidot tādu politiku, kas būtu koncentrēta uz konkrētiem sektoriem un kas mēģinātu risināt uh, problēmas pa punktiem. Un šī bīstama tendence ir jāmaina, jo Eiropa to nevar atļauties. Gribētu uzdot jautājumu, cik lielā mērā jūs esat tikušas priekš šo jautājumu risināšanā. 2020 stratēģija to uh, ir. Uh, Mm, tas ir ļoti pozitīvi uztvērts, bet tērauda ražošanā eh, tiek prasīts, lai ar šiem līdzekļiem kaut ko vairāk varētu darīt. Ir jāuzdod jautājumi, vai nevajadzētu politiķiem rūpēties par to, ka mūsu strateģiskās eh, rūpniecības nozares, eh, ka tām būtu labi nosacījumi, lai tās varētu būt konkurētspējas pasaulē, būtu inovatīvas. Tādēļ pārstruktūrēšana Eiropā. To ir jāatbalsta ar politisku pasākumu palīdzību. Ir jāveic pētniecība, jānodrošina inovācijas, un tie ir instrumenti, kas ir noteikti vajadzīgi. Īsumā gribētu pieminēt sekojošo konkurētas spējas politika. Arī to ir jāpārlūko no jauna. Ja mēs paraugāmies uz 90. gadiem, tad tas vairs nav tā, kā uh, bija toreiz. Uh, šoreiz, uh, tagad ir, mums ir pilnīgi globāla situācija. Ir iekšējais tirgus, uh, kurā jācīnās ar enerģijas izmaksām. Uh, un ir eh, jāraugās arī uz tirzniecības nolīgumiem ar trešajām valstīm. Noslēgumā es gribētu piebilst, ka vajadzētu uzdot jautājumu, varbūt, ka vajadzētu sasaukt padomi, konstatīvu padomi, kurā būtu iesaistīta arī ražotnes un kas varētu arī kopumā risināt visus jautājumus. Parola, e, al... Un tagad es vēlētos dot vārdu komisijas priekšstādātāja vietniekam Tajānī kungam. Lūdzu. Labvakar visiem! Godātais priekšsēdētāja kungs! Godātā Rūpniecības, Pētniecības un enerģētikas komitejas priekšsēdētāja. Tērauda rūpniecība ir viena no vadošajām Eiropas Savienības ražošanas nozarēm. Tajā strādās 60 tūkstoši darbinieku, un apgrozījums ir vairāk desmit miljārdu eiro gadā. Kā jau teicu, tērauda rūpniecība ir Eiropas Savienības stūrakmens. Pēc pārstruktūrēšanas viļņa, kas šo rūpniecības nozaru skāra 90. gados, šobrīd mēs tērauda rūpniecību Eiropā varam uzskatīt par konkurētspējīgu pasaulē. Un tomēr šobrīd ES tērauda rūpniecība saskars ar vasaru virkni problēmu. Kaut arī lielākā daļa no pasaules tirgos pārdotā tērauda ir ražota Eiropā, proti Eiropas tērauda 80% no savas produkcijas eksportē. Šobrīd šo nozari ir skārus krīze un skārus dziļi. Pie tam eh, gan energo cenu augums, gan arī izēvielu cenu pieaugums šobrīd liek saskarties veselai virknē ražotāji ar grūtībām. Vēl bez tam arī pasaulē konkurence pieaug ar katru dienu. Galvenokārt konkurences valsts ir Āzijas zemēs, kurām, kurās tērauds tiek ražots par daudz zemākām cenām nekā ES. Arī pieprasījums pēc eh, tērauda ražojumiem kuri nav ražoti Eiropas Savienībā, samazinās un samazinās arī importa skaitļi. Eiropas Savienībā enerģijas, galvenokārt elektrības cenas ir augstākās pasaulē, un tērauda rūpniecība ir energoprasīga. Salīdzinot ar cenām ASV, tad Eiropā elektrības cenas ir vismaz divreiz, divreiz dārgākas nekā ASV. Tātad eh, tērauda rūpniecība šobrīd saskars ar veselu virkni problēmu. Tāpēc es personīgi esmu apņēmies un izpildīšu savu apņemšanos eh, strādāt pie Eiropas Savienības tērauda rūpniecības pārstruktūrēšanas. Esmu vairākas reizes ticies gan ar arotbiedrību pārstāvjiem, gan arī ar nozars pārstāvjiem un Beres skundzi. Uh, Mēs esam izveidojuši augsta līmeņa ekspertu grupu, kuras uzdevums ir izveidot rīcības plānu ES tērauda rūpniecības pārstruktūrēšanai. Komisija šo plānu gatavojas pieņemt, izskatīt un pēc tam pieņemt attiecīgus mērķus līdz nākamā gada vasarai. Pirmā augsta līmeņa tikšanās notiks septembra vidū, un otrā tikšanās ir paredzēta pavis, pēc īsa laika. Šajā pirmajās tikšanās reizē mēs identificējām galvenās problēmas un izaicinājumus, ar kuriem šobrīd sastopas tērauda rūpniecība Eiropā. Galvenais, uz ko šobrīd vajadzētu vērst uzmanību, ir sabalansēt dažādas politikas un dažādus mērķus un stiprināt tērauda rūpniecības Eiropā konkurētspēju. spēju lai mēs varētu izvairīties no tā, ka tērauda rūpniecība Eiropā tiek, er, tērauda rūpniecība Eiropā nosiņo. Decembra vidū šī augsta līmeņa ekspertu grupa tiksies vēlreiz, un mēs izvērtēsim to, kas ir panākts pēc pirmās tikšanās reizes. Šajā otrajā tikšanās reizē mēs jau sagatavosim rīcības plānu, kurš būs par pamatu nākamā gada vasarā paredzētajam komisijas rīcības plānam. Esmu pārliecināts, ka tērauda rūpniecība Eiropā ir jāatbalsta. Kā jau šeit izskanēja, visa Eiropa ir krīzē un arī tās stūrakmens tērauda rūpniecība tādā dzīvo. Šobrīd ekonomika piedzīvo grūtus laikus un tērauda nozarei tuvākajos gados vajadzētu pierādīt to, ka tā joprojām ir Eiropas rūpniecības dzinējspēks. Nav jau nejaušība, ka tekstā, kur es pieminēju, un par to, ka Eiropai ir uzsvars jāliek uz savas rūpniecības stiprinājumu, šajā dokumentā par īpašu finansiālu atbalstu un zinātnes un pētniecības jaunāko sasniegumu izmantošanu tiek runāts arī tērauda rūpniecības jomā. Mēs vēlamies e, veicināt tā saucamo zaļo un viedo automašīnu ražošanu, mēs vēlamies veicināt adekvātāku celtniecības sektoru. Visās šajās nozarēs viens no pamat izēvielām ir tērauds. Kā jau es pieminēju, komisija par vienu no saviem mērķiem ir izvirzījusi līdz 20. gadam par, ka līdz 20. gadam 20% no Eiropas Savienības vidējā IKP ir jānāk no rūpniecības. Mēs vēlamies veicināt arī jaunāko zinātnisko pētījumu izmantošanu tērauda rūpniecās, lai arī tērauda rūpniecība Eiropā būtu vadošā pasaulē, un šeit tieši domāju zinātnes un pētniecības jaunumu izmantošanu. Es vēlētos pateikt, ka esmu optimists, neskatoties uz grūtībām, ar kurām nozara šobrīd sastopas. Komisija ir nolēmusi ļoti intensīvi un ar deksmu strādāt, lai sakārtot šo nozari. Un kopā ar savu kolēģi komisāru Andoru kungu un arī visiem pārējiem iesaistītajiem komisāriem, kur nāk klajā ar iniciatīvām dažādās nozarēs, mēs īstenosim šos mērķus. Šajās sarunās un arī pasākumos ir galvenā uzmanība jāvērš uz diviem momentiem lai mēs pārvarētu krīzi, lai mēs spētu šo krīzi pārvaldīt, ir jāiesaist arī, eh, arī strādājošie. Ir, protams, jāstrādā institūcija līmenī, kā jūs ziniet, gan Sartori kundze, gan Beres kundze šajā grupā ir iesaistījušās kā eksperts un, protams, arī daudzas citas parlamentārās komitejas vēlas izteikt savu atbalstu un arī strādāt, lai sakārtot tērauda rūpniecību ES. Bet uh, uz šiem diviem vaļajiem būs jābalstās mūsu nākamajai stratēģijai, lai mēs nodrošinātu ES tērauda rūpniecības nākotni. Jo Tērauda rūpniecība ir sektors, kurā, kuram ir nākotne un ar parlamentu atbalstu es esmu pārliecināts, tikai kopīgi strādājot mums šo mērķi izdosies sasniegt. Jo Eiropa jautājuma būtība, uz kuru šobrīd atbildēju, ir tāda, ka Eiropas tērauda rūpniecība ir un būs svarīgs sektors. Paldies! Grazie, signor viceprezidents. Paldies, eh, komisijas eh, vicepriekšsēdētāja kungam. Un eh, tagad eh, no politisko grupu vārdā Brūsta kungs no Tautas partijas politiskās grupas. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Dažās jomās Eiropa vairs nav konkurētspējīga. Tas ir fakts, kuru mums ir jāatzīst bet mums to nav jāpieņem, mēs nedrīkstam to pieņemt. Mēs kļūstam ar vien atkarīgāki no ārzemēm, no trešajām valstīm, tādās strateģiskās jomās, kā nodrošinājums ar tēraudu. Mēs nedrīkstam paļauties uz tirgus svārstībām, mums noteikti ir vajadzīga Eiropas struktūrāla politika. Gribētu jums jautāt, kādu politiku jūs grasāties īstenot, lai dažas valsts, kā piemēram Francija, aicinātu neveikt tādus eh, pašrūtiešanas pasākumus, kas maksā darba vietas un neko nedod. Paldies. Eh, nākamais runātais no sociālajiem demokrātiem Bērns Lange. Pusotru minūte. Paldies, priekšēdētā kungs, komisāra kungs. Jā, mēs atbalstām jūs. Un mēs uh, cenšamies eh, stiprināt Eiropas tērauda rūpniecību. Un es domāju, ka arī pareizi, kā tendences, kas ir tērauda rūpniecība, kur parādās vienkārši samazināt jaudu, eh, ka tas nav jāiesteno. Es arī esmu lasījis preses eh, rakstu no Eiropas tērauda asociācijas priekšsēdētāja. Tur bija runa par no 400 tūkstošu darba vietām 100 tūkstošu darba vietas ir jāsvietro. 25% no kapacitātes ir jāsamazina tas ir tāds ļoti smags solis. Nē, es domāju, ka šādā veidā mēs nevaram risināt šo problēmu. Mums noteikti ir jānodrošina, ka mēs šo pamata rūpniecību Eiropas Savienībā stabilizējam un eh, tā ir radām attīstības perspektīvas. Tas, protams, ir pamatā akmens Eiropas Savienībā. Es eh, atgādināšu jums, ka ir bijusi arī ļoti veiksmīga eh, pētniecības projektika, struktūra politika. Uh, Eh, un es domāju, ka šādam modelim vajadzētu būt arī eh, tur, eh, turpmāk, vajadzētu būt visām pusēm iesaistām komisijai, darba devējiem, darba ņēmējiem, trim pusēm, lai kopā turpinātu attīstīt Eiropas tērauda rūpniecību. Un mums ir vajadzīga inovācija, lai būtu iespējams elastīgi rīkoties, ir īpaši tādā situācijā, kad ir enerģētikas politikas pārmaiņas, ir, protams, ir arī pieprasījums, ir jānodrošina, ka tērauda rūpniecība var pastāvēt eh, konkurences apstākļos un lai nebūtu pārāk lielas izmaksas. Jums ir mūsu atbalsts, lai stabilizētu Eiropas eh, tērauda rūpniecību. Un nākamā runātāja būs Durānas kundze, viena minūte Izabela Durāna. Paldies priekšsēd. Es sākšu uh, ar domājot par tiem, kas Florenza Žanliežā strādā, kas gaida, ka vieni gaida, kad kāds pārpīs viņu uzņēmumu, un otri e, strādā darbā stākļos, kas ir pilnīgi nepieņemami. Mēs esam redzējuši restruktūrizācijas un e, esam deindustrializējuši Eiropu. Tas ir piespiedz komisijas 6. decembrī uzsākt tērauda Eh, iniciatīvu pētniecības eh, kontekstā koordinētā pasākumu, kas liek dalību valstīm sadarboties tā vietā, lai lielajām tērauda eh, grupām ļautu mūs izputināt. Protams, ka ar likumdošanu automātiski mēs neko neatresināsim. Uh, Taču ir nepieņem, ka emisiju kvotas e, tiek atvēlēts ne ES uzņēmumiem 950 miljonu papildu e, e, kvotas tātad metalam tajā skaitā Uh, kur ir sacījuši, ka viņi tikai tad atsāks ražošanu, ja viņi saņem šīs uh, eh, CO2 emisiju kvotas. Mums jābūt uh, ambicioziem. Eiropas Savienībā ražotam tērodam arī turpmāk ir jābūt. Paldies, tas bija zaļo vārdā Durāns kundze un tagad FD grupas vārdā Kūrska kungs vienu minūtu. Paldies, priekšsēd. Tērauda rūpniecība cieš no pieaugušām ražošanas izmaksām, un daļēji tas ir arī pateicoties energo un klimata pakotnē, līdz ar to emisiju, um, eh, eh, pieļaujamās emisijas līdz 2020. gadam tika samazināts Polijā, bezdarbs tādēļ eh, pieaugs par 250 tūkstošiem. Krākaus tarauda rūpnīcās vien uh, tiek 600 darbinieki atlaišana uh, plānot arī sasniedzā, un Varšavā ir līdzīgi pasākumi paredzēti. Cilvēki tiek atlaisti, darba vietas pārcels uz Ukrainu vai Indiju, kur nekādi ierobežojumi vidas jomā nepastāv. Restruktūrizācija Eiropas ietvaros kļūst maz ticama Un tas ir vēl nopietnāk, ņemot vērā, ka šī nozare nodarbina 6,5% darbinieku Eiropā. Klimata un energo pakets atcelšana ir risinājums. pret E, Eiropas tālāku dezindustrializāciju, jābloķē arī lētie importi no Krievijas un Ķīnas. Paldies, un tagad e, goe grupas vārdā Žaks Enāns pusotru minūti. Mums ir darīšana ar lielām pretrunām Eiropā. Vai celt nākotni, jeb šo tikai skatīties uz pēļņu, kur viss tiek iznīcināts tādēļ, ka E, notiek viens vienīgs dempinga, e, viens vienīgs dempinga sacensības. Tērauda nozara taču ir Eiropas pamati, uz tās pamata attīstījās daudz cits e, nozares. Pateicoties tai, cilvēki iegūst zināšanas, vai tā ir autoražošanas nozara vai citas, vienalga. Šī nozara nodrošina tūkstošiem darbiet tā ir bijusi pamatā Eiropas varenībai, un tagad nozara ir apdraudēta ļoti nopietni. Eh, lielo uzņēmumu, lielā eh, finansistu eh, rezultātā tie draud iznīcināt tūkstošiem cilvēku dzīves, kas ir darbinieki nozare, un rūpniecība kā tāda. Mitāls ir tiešām liels piemērs vairākās. Uh, uh, e, Francijas ražotnēs tiek e, e, slēgtas, un tomēr šis uzņēmums nekaunās 37 miljārdus pārvirzīt uz Luksemburgu finanšu optimizācijas vārdā. E, tātad cilvēki tiek vienkārši izmesti pēc tam, ka viņi ir tikuši izsūkti. Nozares neatkarība ir apdraudēta. Mēs stāvam ar muguru pret cienu. Un ko komisija darīs? Vai tā iestāsies par Eiropas interesēm, vai tā beidzot uzņemsies savu atbildību, vai tā gādās par to, lai tā tērauda rūpniecība izdzīvot. Tas ir lielais iznaicinājums 2013. gadam. Paldies. Andrēs Melcer kungs, pusotru minūtu. Tērauda rūpniecība ir piedzīvojusi uh, liels grūtības, un tas ir saistīts neapšaubām arī ar auto ražošanas nozares vaibu, īpaši Dienvidē Eiropā. Uh, Uh, pieaugot um, uh, izaivielu izmaksām un energoresursu izmaksām, uh, tērod uh, nozare cieš un arī um, lūžņu pārstrādātāji. Uh, tērod nozare uh, strādā vis, ar vislielākām Eiropā tātad uh, ražošanas izmaksām un tā konkurēja ar eh, trešām valstīm, kur nav tādas liels prasības attiecībā uz vīdi, eh, CO2 eh, certifikātiem un tam līdzīgi. Tādēļ arvien vairāk trešo valstu ražojumu iekļūstējas tirgu, kur nav šādu vidas prasību. Komisijai to darētu ņemt vērā, paaugstinot vēl vairāk CO2 certifikātu izmaksas. Ja mēs runājam par to, ka ceturtā daļa kapacitāšu tiks slēgta Eiropas līmenī, tad ir skaidri jāpasaka, ka e, tas tad arī novedīs pie apmēram ceturtās daļas darba vietu zaudēšanas, tas ir ap 100 tūkstoši darbvietu zaudēšanas. Ja tiešām tā notiks, tad mums visiem jāsaprot, ka Eiropas Savienībā vajadzēs sniegt milzīgus pa, e, palīdzības, lai e, šo restruktūrizācijas sociālas izmaksas uh, Eh, eh, padarīt maigākas vai mazinātu. Paldies, un tagad, brīvā, eh, tagad tie, kas uzstājas savādā, Anģelīlī kundz divu minūtu. Paldies, priekšsēdētā kungs. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties Sartori kundzei Rūpniecības pētniecības un enerģētikas komitejas priekšsēdētājam, ka viņi ir uzsākuši šīs debatas. Tērauda rūpniecība Eiropas Savienībā ir izšķiroša rūpniecības nozara, un ja, ta, ja to skars būtiskas izmaiņas, tad eh, mēs zaudēsim darba vietas. Jā, lielākie draudi nāk no Ķīnas, bet tie nav vienīgie, jo šajās valstīs tērauda izstrādājumi tiek ražoti samērā šausminošos apstākļos un rūpnīcās, kurās neviens neņem vērā strādājošo vajadzības. Šajās eh, Dalība valsts, šajās valstīs ir ārkārtīgi zemes enerģijas cenas un bieži vien arī valstis atbalsta rūpnīcas, lai veicinātu konkurences starptautiskajos tirgos. Es vēlētos pateikties jums, komisāra kungs, ka jūs esat vairākas reizes uzsvērs to, cik svarīga ir valsts atbalsta pārskatīšana tērauda rūpniecībai. Vēlētos pieskarties eh, vienam vienai rūpniece, rūpnīcai Itālijā. Tā ir rūpnīca, kas bija viena no pirmajām, kas sāk ražot Eiropā tērauda izstrādājumus. Tajā ir ārkārtīgi strikti darba drošības noteikumi, un tā ir ļoti liela pārstrādes rūpnīca. Taču specifiski noteikumi ir noveduši pie tā, ka ražošanas konvejers tika, pārbe, tika pārdots vienam Somijas uzņēmumam, pārcēlās uz Somiju, un eh, gala rezultāts šobrīd ir tāds, ka mums eh, vairāk nav šī ražošanas uzņēmuma, un tāpēc vēlētos pateikt, kādā veidā jūs garantēsiet ilgtspējīgu sektoru dzīvotspēju, pie tam ne tikai izdzīvošanu, bet arī konkurētspēju. spēju Es vēlos redzēt tērauda rūpniecību, kas radītu darba vietas, kas būtu energoefektīvs, cenas efektīvs, varbūt, ka mēs varam ieviest savu veidu kvalitātes kontrolas zīmi. Prieksēdētājs, paldies! Nākamā ir Tojas kundze, pusotra minūte lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Energo krīze novedusi pie tā, ka nodarbinātības nodrošināšana maksā dārgi. Ir ārkārtīgi daudz koncernu Eiropā, kuri šobrīd skatus vērš vai nu uz ASV vai uz tālajiem austrumiem. Tāpēc es ceru, ka Eiropai izdosies izveidot stratēģiju un to arī īstenot, lai nodrošinātu to, ka Eiropas ražošanas modelis ir vislabākais. Uh, Patiesībā tērauda rūpniecība, manuprāt, ir pamatakmens visam iekšējam tirgum. Mums ir jāaizstāv šis, šī nozara. Un ja mēs vēlamies apturēt rūpniecības lejupslīdi, tad mums vajag atteikties no šī pretrunīgā domāšanas veida. Varbūt šodien tas tik daudz neizskanēja un tomēr. It kā mēs tiekam sadalīti divās daļās - tie, kur atbalsta vidas aizsardzību un tie, kur atbalsta darba vietas. Un tomēr tērauda rūpniecība ir integrēta Eiropas Savienības iekšējā tirgus daļa. Tam ir ārkārtīgi sarežģīta ražošanas ķēde, kur atbilst veselai virknei certifikātu un kritēriju, un mums ir jāraugās arī uz rūpniecības nākotni ilgtspējīgi. Arī Eiropas līmenī mums ir jārada vai jādod pievienotā vērtība, lai mēs varētu konkurēt starptautiskā līmenī. Eiropas līmenī vajadzētu efektīvāk izmantot visus mūsu rokās esošos resursus un arī izmantot jaunākos materiālus. Prieksēdētājs, paldies! Nākamā ir Kolārska Babinska, divas minūtes lūdzu. Paņemšu budničonci. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eiropā un arī Polijā ir reģioni, kurā daudz ir zaudējuši darbu. Darba devēji importē lētu tēraudu no Indijas. Tas tas klasisks piemērs tam, ko mēs eh, saprotam ar tādu kā noplūdi. Ja uh, komisija uh, neko nedarīs, tad situācija uh, sāsināsies. Šī problēma ir milzīgs izaicinājums tērauda ražošanai. Komisijas eh, rīcība un lēmumus, tas viss ietekmēs ne tikai cenas, bet uh, tas, kas tiek darīts, ir pirmais solis eh, valsts atbalsta virzienā. Jā, tas ir tā, ka mēs, mums ir jāpieņem lēmums, kā e, izmaksas, kas ir e, uzņēmumiem, kā tas var kompensēt, bet daudz kas norāda uz to, ka atsevišķa dalība valstis tām nav uh, līdzekļi, lai šos izmaksas sektu. Ceturtdien mēs uh, balsosim par COP18. Šajā dokumentā ir rakstīts, ka mēs esam nobažījušies par to, ka imports pieaug mums e, ir jāpieņem ļoti skaidrs lēmums par to, vai mēs esam gatavi eksportēt darba vietas, lai vidi veiktu vidas pasākumus un vidas pasākumus uh, importētu. Kā tēra kungs uh, pusotra minūti? Mikro. Paldies, priekšsēdētāji. Pašreizējā sarežģījuma tērauda ražošanā Eiropā, manuprāt, uh, tam vajadzētu novest pie tā, ka mēs eh, domātu par tērauda ražošanu Eiropā. Tur nav vienkārši runa par atsevišķām kompetencijām, kompetenci jomā par rūpniecību, bet tur kopumā ir runa par konkurenci, tirzniecību, solidaritāti. Ekonomiska krīze ir parādījusi, ka īpaši ražošanas jomā, ražošanas joma ir centrā, un šeit jāuzdod jautājums, kā tad lietas atkal ievirzīt pareizajās sliedēs, lai patērētāji pakalpojums niedzēji, ražotāji varētu labi darboties. Es domāju, ka tur dažādi jautājumi ir arī šīs konkrētās ražotnes, kas attiecas uz, uz um, konkurences politiku, tam visam vajadzētu būt ar globālu perspektīvu, kur būtu ne tikai tā, ka būtu runa par atsevišķajām jomām, bet uz to jāraukās globāli. Es domāju, ka ir svarīgi, ka ir jāsaklabā kopsakars integritāte. Kaut arī redzams, ka daži atsakās eh, investēt, tā samazinās, un arī nodarbinātība samaks, eh, samazinās. Un arī eh, tajās ražotnēs, kur tiek ražotas caurules, cauruļu vadi, ir mums vajadzīga politika, fiskālās konsolidatācijas politika, ir jādara daudz kas izaugsmē. Domāju, ka ir jāvar, jārīkojas arī no valsts puses, un atsevišķās dalību valstīs ir jāveido pareiz rīcība produktīvajam sektoram ir jābūt, un, jo tas ir arī strateģisks sektors. Jā, paldies. Tālākā runātāja Astrīda Lulinga. Paldies priekšēdētājiem. Tiešām ir briesmīgi redzēt, kā atkal un atkal tiek eh, slēgtas atkal, atkal jaunus tērātu ražotnes tajā pilsētā, kur esmu dzimusi. Apmēram 70 cilvēki tikai tur nodarbināti, un sākumā tie bija 3000 cilvēki, kas strādāja šajās rūpniecās. Tā ir vēsture, kas faktiski tagad beidzas. Un es eh, domāju, tas viss ir ļoti bēdīgi, bet es domāju, ka mm, es saprotu ģimenes, kas ir ļoti niknas par to, kas notiek. Tās ir ļoti ne tikai uh, noskumušas, bet arī ļoti sašutušas. Par uh, pieprasījumu samazināšanos, par uh, eh, pārlieku lielo kapacitāti, kas tiek piedāvāta. Un arī Eiropas uh, vēlme šeit visu noregulēt līdz pat pēdējiem sīkumām, tie ir iemesli, uh, kas rada šādu negatīvu situāciju. Es ne, negribu nevienam šeit izvirzīt nepareiz pārmetumus. Es, protams, zinu, kāda ietekme, negatīva ietekme ir eh, tēraudu ražotņu sliekšanai, it īpaši, kas attiecas uz eh, ražošanas zināšanām Eiropā. Tās tiek izpostītas. Mums ir jāatrod ceļš, kā veidot Eiropas ražošanas politiku, kas būtu tās vārda cienīga Mums kā Eiropiešiem ir jāsargā strateģisks intereses, un tērauda ražošana noteikti ir būtisks elements rūpniecības politikā. Nevēlos protekcionismu, bet Eiropa nedrīkst kļūt par tādu kā par vietu, kurā vienkārši viss tiek uh, izlaists cauri un kurā pašā nekas netiek radīts. Mums ir jārada ļoti skaidra definīcija, kādām jābūt minimālajām normām, minimālajiem standārtiem, lai rūpniecība nenosiņotu. Jo tad kādu dienu būs atkal vajadzīgs, kad būs atkal laba konjunktūra, tu visu atkal radīt no jauna. Kas šodien notiek, to vairs nevarēs pagriezt vienkārši atpakaļ un radīt no jauna. Eiropas rūpniecības politika varētu šo problēmu atrisināt šeit nedrīkstēt apšaubīt Eiropas Savienības konkurences spēju. Es domāju, komisāra kungs, jūs eh, saprotat, ka mēs nedrīkstam zaudēt lauku, laiku. Jā, paldies. Nākamais. Επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος κύριος Φρεντέ. Jā, paldies, ka jūs pieturējāties pie jums atvēlētā laika. Nākamais runātājs Dardēna kungs pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātais komisāra kungs. Mēs zinām, ka tērauda rūpniecība būs nākotnes rūpniecība. Esmu bieži ticies ar strā, šajā sektorā strādājošajiem, un viņu zināšanas un prasmes ir vienkārši apskaužamas. Iepriekš mēs runājām par Eiropas automobīļu rūpniecību, bet ir svarīgi runāt par šīs nozars pārstruktūrēšanu. Šajā sektorā ir veiktas būtiskas investīcijas, ir, jāt, ir jārod jauni risinājumi, ir jāveicina arī zinātnes un pētniecības eh, rezultātu izmantošana. Piemēram, Jēžā un Luksemburgas reģionā rūpnīcas maz pamazām tikušas slēgtas, un kāds ir šis stratēģijas pamats? Doma ir izmantot eh, daudz uh, cenas efektīgākas ražotnes. Investīcijas tādajādi aizplūst no Eiropas Savienības, un mēs joprojām varētu ražot tērauda Eiropā, un tomēr tā nenotiek. Mums kaut kas ir jādara. Komisija, kura daudzas reizes ir vērsus mūsu uzmanību uz to, ka Eiropai un tās rūpniecības nozarēm ir jābūt konkurētspējīgai, izskatās, ka šobrīd komisija ir pievērus savas acis, vai nevajadzētu šeit kaut ko darīt un daudz intensīvāk? Prieksēdētājs Beres skundze, lūdzu, pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisāra kungs. Mēs eh, esam debatējuši par šo jautājumu, kā jūs teicāt, eh, arī kopā ar komisāru Andoru augstajā, augsta līmeņa darba grupā mēs runājam gan par nodarbinātību, gan par šo nozari. Šeit es neredzu vēl vienu komisāru, jūsu kolēģi Barņēkungu, jo runājot par kādu veidu stratēģiju, ir jāņem vērā arī tās ekonomiskais atbalsts. Daudzas reizes eh, vajadzētu iesaistīt arī dažādu, raž, dažādas ražotāju tīklus. Es tomēr vēlētos pateikties, ka jūs esat izveidojis darba grupu. Tas ir tikai loģisks iznākums vai varbūt sākums, ja mēs runājam par tērauda rūpniecību un izēvielām Eiropā. Un tomēr domāju, ka vajadzētu izveidot globālu stratēģiju, kurā tiktu ņemt vērā zinātnes un pētniecības sasniegumu un kurā runāt arī par darba vietu mikroklimatu. Eiropas Savienībā ir tik ārkārtīgi daudz pārsteigtu un vīlušos cilvēku, ka problēmai mēs neesam raduši risinājumu jau tik ilgu laiku. Piemēram, Amerikā risinājums ir ticis rast kāpēc mēs nevaram šo jautājumu uzskatīt par stratēģiski prioritējām. Kāpēc tērauda rūpniecība, kurā tik daudzi ir zaudējuši darbu, šobrīd netiek atbalstīta? Mums eh, noteikti vajadzētu runāt par Eiropas pievienotās vērtības, eh, pievienoto vērtību šeit. Mēs eh, nevaram runāt tikai un vienīgi par izēvielām. Paldies, Beres kundzei! Un tagad uh, mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Bodonikungs, jūs vēlaties izteikties? Συνομέθησα το λόγο στον κύριο Παλώνε. Α, οκ. Grazie, grazie Presidente. Io... Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, patiešām runāšu pavisam īsi. Uh, tādā kā telegrāmu stilā. Man divi jautājumi komisāram Tajāne. Negribat atkārtot to, ko jau teica kolēģi. Es eh, daudziem jautājumiem piekrītu un savukārt citiem atkal nē. Bet noteikti strateģiska nozīme, būtiska nozīme tērauda ražotnēm Eiropā. Eh, tā ir eh, tādu centrālu nozīmi. Nu, bieži vien jau mēs tā vienkārši sūdzamies, komisāri tā jāni, eh, bet mēs neredzam, ka pasauli būtu mainījusies. Ja mēs tāpat kā daudzi kolēģi šeit runājam par dominējošo stāvokli tirgu, tas nozīmē, tas ir uh, pret šiem lielajiem koncerniem antitrasti. Uh, un, uh, Ir arī, vēl, uh, arī standarti, kas ir no 57. gada, un toreiz pasauli bija sadalīta. No nu, vienas puses bija Eiropa, un no otras puses ir, eh, bija ASV, un šodien situācija ir pilnīgi savādāka. Ir jauni tirgi - Indija, Ķīna, Brazīlija, un uh, ir arī konkurence. Noteikti arī nekodīga konkurence tajā starpā, bet komisāra kungs mums noteikti šīs vecās, eh, veco standartu, vecās likumus taču ir jāceļ. Un vēl viens jautājums, tā saucamā saplūšana. Kāda uzņēmuma saplūšana, kā tas viss izskatās? Daži uzņēmumi tiek vienkārši sapludināti, bet no otras puses ir vienkārši spekulācija. Oresta Rosī, nākamais runātājs, paldies priekšsēd, paldies Sartorī kundzei, ka viņi uzņēma šo iniciatīvu, pateicoties kurai mēs beidzot varam diskutēt jautājumu, kas tieši skar tūkstošiem e, darbi, darbņēmēji. Eiropas Savienība ir paņēmusi, e, uzsākusi cīņu pret e, klimatizmēm vienpusīgi un nesamērīgā veidā. Daudz darbietas tiks zaudēts tādēļ. Paraugoties uz komisijas iespējamam opcijām, atņemt daļu no ETS, uh, eh, um, eh, mm, eh, tātad šīm kvotām un ENI komisijā mēs sakam, ka tās tā rauda uh, ražotnes skars, mēs 2020. gadā vēl 12% tirgus daļu zaudēsim, eh, saskaroties ar negodīgo konkurenci no trešām valstīm, kas arī vēl piemēro importu kredītus mūsu izstrādājumiem. Eh, tas ir negodīgi. Tas nedrīkst turpināties. Paldies, Morgantī kungs, trešais runātājs brīvo mikrofonu procedūras ietveros. komisāra Tajāni kungs, priekšsēžu kungs, vakardien. Viena pilsēta manā reģionā, Piombino, tajā apstājās laiks, vairāk stundas daudz demonstrēja, eh, ražotnes apstājās. Un es gribēju šodien runāt par to, kādēļ bija šie streiki Manā vilsētā Kambino mēs jau gadu desmitiem dzīvojam no tērauda rūpniecības un e, ir e, drauds, ka varētu viena tērauda rūpnīca tikt slēgta, un tas ietekmēs dzīvi pilsētā. Mēs gribam no Eiropas Savienības dzirdēt skaidru vēstījumu, ka Eiropas tērauda uh, nozara tiks glābta. Tā atrodas grūtībās saskarāties ar masīvu konkurenci īpaši no Azijas puses. Tērauds bija tā nozara, kas 1951. gadā bija pamatā Eiropas uh, celšanai tajās Eiropas, kurā mēs šodien dzīvojam. Tādēļ nozari jāsaglabā kā strateģiski un prioritāri arī nākotnē. Un tagad komisijas vārdā atkal runās Antonio Tajānī. Paldies priekšsēdi! Nav šaubu. ka visi deputāti, kas uzstājās debatēs, ir nobežījušies pār Eiropas rūpniecības nozares konkrētspēju. Tērauda nozare, kā jau sacīja atbildot Sartorī kundzei, ir atslēga nozara. Būt konkrētspējiem šodien ir iespējams tikai rēķinoties ar apstākļiem, kas ir pavisam savādāk nekā tā tie bija pagātnē, un arī vairāki debatētāji to atzina. Pagājušā konkurētspējas padomē mēs runājām par šo rūpniecības politikas jautājumu un šīs nozares konkurētspēju globālajā līmenī, kā jau sacīts, apstākļi ir pilnīgi izmainījušies, salīdzinot tos ar 1950. gadu. Debatas notiek arī komisijas ietveros. Esmu saņēmis vēstuli no septiņām valstīm, kas ir ļoti augsti industrializēts no Luksemburgas, Francijas, Itālijas, Vācijas, kuras pastāv uz to, ka ir jāsāk debats par šo jautājumu un, protams, arī par valsts atbalstu. Komisārs Almūnija ir atbildīgais pār konkurences nozari, konkurences politiku, un viņš gatavo reformu dokumentu. Debats par to notiek arī komisijas kolēģijā, jo mums ir jāiet kopsolī ar izmaiņām e, mēs varam vienoto tirgu tikai aizstāvēt, ja būsim konkrēti spējīgi. Acīm redzot, arī deputāti to atzīst, un viņi uzskata, ka šīs ir problēmas, kas ir jārisina tuvāko mēnešu gaitā, ja mēs vēlamies savu rūpniecības nozara saglabāt konkrēt spēju. Arī vienotā tirgus jautājums atbildot uz Bereskundzi. Eh, Bereskundzei arī šeit ir iesaistīts, protams, komisār, komisārs Barnier noteikti ir arī pārliecināts par šo Eiropas rūpniecības politiku, un es Viņā vienmēr esmu arī radis atbalstu visām iniciatīvām, kuras esmu virzījis. Tajā skaitā šai iniciatīvai tērauda nozarei. Politiskajā līmenī noteikti šie stimuli arī ir jūtami. 20% CO2 izmešu samazinājums, atjaunīgie enerģija, Tas viss, protams, ietekmē rūpniecību. Un tērauda nozarē ir daudz darāmā. Es arī pieminu emisiju tirdzniecības schēmu, ko pieminēja daudz deputātu, un šeit ir divi jautājumi patiesībā. Komisija jau deva pozitīvu atbildi attiecībā uz izlīdzinājumu. Līdz 85% mēs to atļāvām attiecībā uz atsevišķajām summām, arī attiecībā uz valsts atbalstu, un tas ir atļauts visās uh, nozarēs, tā skaitā arī tērauda nozarē. Tad par šo backloading komisija ir izteikusi ierosinājumu, un tagad bumba ir Eiropas parlamenta deputātu laukuma pusē. Jums ir jādod savs spriedums arī par to. Bez jums un bez padoms nekas nevar tikt darīts nozars labā. Es ļoti labi saprotu bažas, bet ir arī nepieciešams no vienas puses vīdes politika, no otras puses rūpniecības politika. Um, Abi mēs piepildītu Durāns kundzei atbildīšu franču valodā. Apvārsne 2020 ļaus mums pētniecību un attīstību veicināt, lai energoresursus arī padarītu pieejamāks. Tērauda nozari ir izsērās priekšlikumu pri, publiskajā part, eh, privātajai partnerībai un attiecībā uz nākamiem uh, E, e, daudzgad finanšu schēmai arī šos līdzekļus varēs izmantot. Tagad Itāļu valdā turpināšu. Kas attiecas piekļuvu izēvielām, šo jautājumu es uzdevu, Melcerkungs to pieminēja, Beresas kundze arī par to atgādināja. Reto uh, izēvielu jautājums ir tikai viens no vairākiem šajā kontekstā. Jūs ziniet, ka mēs esam parakstījuši eh, nolīgumā ar trešām valstīm šajā, lai risinātu šīs problēmas, un arī inovācijas partnerību uzsākuši izēvielīgušanai. Eh, to tam finansējums tiek rasts daļai no pašreizējā daudzgad finanšu plāna, daļai arī tiks rasts no nākamā fin daudzgad finanšu plāna. Nervus parlaments uh, tajā visā tiks cieši iesaistīts. Tad par tērnī tērauda rūpnīca. Eh, manuprāt, komisārs Almūnija arī ievēroja visu eh, spēkā esošo likumdošanu. Tērnī tērauda rūpnīca ir tikusi saglabāta, un tas ir pozitīvi pārdošana būtu bijusi ļoti riskanta. Tā varētu būt varēs ap, apdraudēt šo uh, ražotni. Bija tomēr jāsaglabā šī ražotne vienota, nevis jāsadala tā, uh, tādējādi rodot labāku iespēju nodarbinātības saglabināšanai. Tad par cauruļu Uh, ražotni, uh, kas nav integrēta ar pārējo ražošanas jomu šeit, bet ir runa arī par geogrāfisku izvietojumu. Es domāju, ka esošais īpašnieks ir gatavs šo cauruļu uh, ražotni pārdot. Anģelīlī kundzes pieminoto problēmu, manuprāt, varētu risināt tā, ka mēs šo svarīgo uh, rūpniecības uh, ražotne aizsargāta ne tikai Itālijai, tā ir nozīmīga, bet visai Eiropas Savienībai. Eiropas Savienībā ir vajadzīga savu rūpniecības politika, to es gribētu uzsvērt, un nākamā konkrētspējas padomē 10. decembrī mēs par to runāsim, tā ir konkrētspējas padome, kurā mēs gribam rūpniecības politiku stiprināt. Es gribētu arī pateikties Kipras prezidentūrai par atbalstu manos centienos. 9. datumā vakarā arī sapulcēsies rūpniecības ministri, lai pārspriestu autoražošanas nozars krīzi, kas ir cieši saistīta ar tērauda nozars krīzi kopumā. Tātad komisija ir apņēmis pilnu rūpniecība, atbalstīt to, modernizēt, darīt konkurētspējīgāk, taču tas arī svarīgs instruments, lai izkļūtu no krīzes, aizsargātu konkurētspēju. Un esmu dziļi pārliecināts, ar to arī beigšu priekšēd, ka mūsu tie upuri, kurus mēs prasam no līdzpilsoņiem, ir absolūti nepieciešami, bet šie, šiem upuriem ir Eh, arī otra puse ir jābūt rūpnieciskās ražošanas atbalsta politikai ļoti noteiktai. Mums jādarbojas abos virzienos. Mana atbildība ir tāda stiprināt visā Eiropas Sanībā izaugsmas politiku, padarīt Eiropu konkurētspējīgāk, un pie tā, eh, tā noteikti pieder arī tērauda nozara. Paldies! Paldies eh, komisijas viceprezidentam. Līdz ar to beidzam debats par šo jautājumu. Balsojums būs nākamajā sesijā decembrī. Un nākamais darba kārtības punkts ir padoms un komisijas paziņojumi par gaidāmo e, globālo telekomunikāciju. E, ko,